Bien, queridos colegas, hay martillo. Bien, vamos a, vamos a comenzar nuestra reunión de esta tarde. Godātie kolēģi, sāksim šīs pēcpusdienas sanāksmi. Gribu lūgt visus ievērot kārtību. Ķersimies pie darba. šķiet, ka Vāc, Vācijas vēlēšana rezultātā mums pēkšņi sācis trūkt priekšādātāji. Priekšādātāji vienkārši nav. Bet, nu, darba kārtība jums visiem ir priekšā. Ceru, ka tā jums var būt pieņemama. Varam uzskatīt to par apstiprinātu. Kā jau teicu iepriekš, Vācu deputāti šodien acīm redzam nav zālē, nav arī priekšādātā, tāpēc es esmu šai sēdeklī. Kā labad arī kāda paziņojums tiks skatīts rīt, kad būs ieradies arī Elmārs Broks. Bet nu lūk, tas arī viss, kas man sakāms par darba kārtību. Un tāpēc, ja jūs neiebilstat, tad mēs varētu paiet pie trešā darba kārtības punkta, kas ir protokola apstiprināšana sanāksmē, kas notika 28. augustā. Nu, un darīsim tāpat kā parasti. Ja sekretariāts līdz sanāksmes beigām vai nedēļas beigām nebūs saņēmis nekādas iebildums, tad šo protokolu uzskatīsim par apstiprinātu. Ceturtais darba kārtības punkts - ES un ASEAN turpmākās attiecības. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir jau iztecējis, tas bija 10. septembrī. 112 grozījumi, tie ir iekļauti jūsu dokumentos. Referents ir Reinhards Butikofers, viņš ir klāt. Nu, paldies, ka viņš tomēr ir ieradies pat šajā lieliskajā dienā, kas taču ir tik saržģīta pēc vēlēšanām, kas vakar notika Vācijā. Un tāpēc bez tālākas viltināšanās došu viņam vārdu lai viņš mūs ar savu ziņojumu tad arī iepazīstina. Un pastāsta arī, ko viņš domā par šiem 112 grozījumiem un kas notiek ar kompromisu grozījumiem. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Pēc uh, tādām nogurdinošām vēlēšanu dienām ir ļoti patīkami ierasties Briselē un nodarboties ar kaut ko patīkamāku. Gribēju jums īsumā pastāstīt par procedūru. Man iznāca saskaitot 112 grozījumu. Gribēju pateikties kolēģiem un, protams, esmu ļoti rūpīgi iepazinies arī šiem grozījumiem. sagatavoju kompromisu grozījumus un ceru, ka mēs varēsim par tiem apspriesties nākamajā Strasbūras plenāra sesijā. Ja, protams, viss notiks, kā es cerēju, un ja viss notiks pēc mana prāta, tad es domāju, ka vismaz pusi no iesniegtiem grozījumiem mēs varēsim apkopot kompromisu grozījumos. Un saskaņā ar eh, balsošanas saraksta eh, tagadējo uzmetumu, man šķiet, varbūt eh, nu, nebūtu vairāk par 20 grozījumiem, kas varētu izraisīt diskusijas. Es šeit redzu tādu lielu gatavību uz vienošanos, vienprātību un ceru, ka varēsim nonākt pie laba rezultāta. Paldies! Muchas gracias, señor Butihofer. Eh... Paldies, Butihofer kungs. Nu, pirmām kārtām tad došu vārdu ēnu referentiem no dažādām politiskajām grupām. Vispirms Jēglas kundze. Paldies, priekšsēdētāji kungs, paldies arī uh, Butikofer kungam. Es, protams, esmu ļoti priecīga ka šodien atrodos tādā priecīgāko kolēģu pusē, eh, ņemot vērā vienaša iznākumu, bet, nu, mūsu ikdienas darbs turpinās. Es gribēju pieminēt eh, trīs aspektus, kas man šķiet būtiski, un ceturtais ir tāds apkopošais. Protams, jāsaka, ka ASEAN valstis ir mūsu ekonomiskie partneri, arī drošības politikas partneri, un protams, arī parlamentārā darba partneri. Šie ir šie trīs aspekti, un ceturtais aspekts, kas ir viens no būtiskākajiem. unserer Beziehungen. Und deswegen halte ich einen. Viss, kas ir minēts šajā ziņojumā, ir ļoti svarīgs, un es domāju, ka. Uh, Ziņojumam ir jābūt mērtiecīgam, un varbūt, ka nevajag šeit runāt par atsevišķiem gadījumiem, un domāju, ka mēs varēsim vienoties par veiksmīgu kompromisu Ja to šo sadarbības politiku ap, aplūkosim tādā eh, kā vienotu veselumu un nevis eh, runāt par atsevišķām jomām, jo tas jau ir minēts citos dokumentos, citos ziņojumos. Tātad mums šeit vajadzētu runāt par tādu kopainu. Un, protams, ar nepacietību gaidīšu, kādi tad iznāks kompromisi, par kuriem mums vajadzēs vienoties. Un, protams, es arī konsultēšos ar savu politisko grupu, lai galu galā varētu nonākt pie tāda laba gala rezultāta. Paldies! Gracias, señora Jigel. La continuación. Lielas paldies, Jēglas kundze, turpina priekšādātājs. Tālāk Anai Gomešai vārds, lūdzu. Paņērnos esta tarde. Señora Gomes. Shadow, I'm actually speaking about. Nu, es runāju mūsu ānu referenta vārdā. Referents ir Laichtfrīd kungs. Viņš nevarēja būt šodien šeit, jo viņš šobrīd eh, vada parlamenta delegāciju uz Taivānu. Protams, ka viņš uzskata, ka šis ziņojums tiešām ir lielisks un eh, nodod sveiciens Butikoferu kungiem. Līdz ziņojums tiešām ir līdzsvarots un ir laba tālāka platforma darbam. Uh, Viņš vēlējās, lai pievēršanies vairākiem būtiskiem punktiem, un viņš paļaujas uz pēc iespējas labākiem kompromisu grozījumiem. Viņa uztver par to, kas ir būtiski šai ziņojumā, attiecas uz lūko. Viņš domā, ka ir vajadzīga atjaunota daudz visaptvarošāka stratēģija uz uh, Dienvidu Austrumu Āziju, kas padara šīs attiecības daudz svarīgākas un izmanto, tos kā, un izmanto tajās instruments, kas ir mūsu rokās, palielinot ES redzamību reģionā un visos tajā esošajos formos, no kuriem ASEAN, protams, ir centrālais. Viņš uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi šajā kontekstā izstrādāt tādas darbības, kas veicinātu ilgspējību, sociālo kohēziju, darba tirgus stabilitāti. Un tas, protams, ir sasaistīts ar dialogu politiskā un sociālā līmenī ar ASEAN valstīm. Viņš uzskata, ka ir svarīgi, lai tiktu atzīti sociālie darba un vidas standarti saskaņā ar Starptautisko darbu organizāciju. Un šiem standartiem būtu pilnībā jātop īstenotiem šajās valstīs. Tas to starp iet arī nacionāls un ārvalstu uzņēmums, kas darbojas ASEN, ASEN valstīs. Tātad arī šiem uzņēmiem jāatbalsta, jāatbalsta savā darbībā sociālās korporatīvās atbildības principi. Viņš uzskata, ka viena joma, kur sadarbība ar ASEN valstīm varētu būt īpaši labi tālāk attīstīta, attiecas tieši uz ANO vadlīnijām attiecībā uz uzņēmēju darbību un cilvēktiesībām. Viņš uzsver, cik ļoti svarīgs šai kontekstā ir arodabiedrības, ir piemēram tādas valstis asēni e ietvaros, kur arodabiedrības ir iegūšas ar vien lielāku lomu un uh, tā ir ļoti pozitīva, piemēram, Indonēzijas gadījumā, kas gal galā taču ir viena no galvenajām asēnu e dalību valstīm. Kaut vai tāpēc, ka tā vienkārši ir liela valsts. bet ir arī citas ASEAN valstis, kurās arotbiedrības, jāsaka, joprojām vēl nav izveidotas, un par to ārkārtīgi žēl. Viņš ir nobežījies arī par cilvēktiesību jautājumiem vispārīgā formā, kā arī attiecībā uz, tie, uz tām, tiem cilvēkiem, kas veido taču sabiedrības vairākumu, respektīvi sievietes, meitenes, uh, Viņš uztraucas par uh, dzimumu līdztiesības jautājumiem, uzskata, ka tai vajadzētu būt prioritātei. Viņš uzskata, ka jādara visu, lai veicinātu studentu apmaiņas un kontaktus starp cilvēkiem, respektīvi, lūk, piemēram, vajadzētu veicināt Erasmus Mundus programmas izvēršanu šajās valstīs, lai nodrošinātu šos kontaktus starp tautām, starp akadēmiķiem, uh, Eiropā un ASEN valstīs. Nu, lūk, tas sakāms man bija manam kolēģim attiecībā šo ziņojumu, un es, protams, pilnībā piekrītu viņu viedoklim. Paldies! Lielas paldies, turpina priekšādātājs. Paldies, Gomešs kundzei. Tālāk Patsona kungs. Alde grupas vārdā. Paldies, priekšādātāji. Es tieši tāpat kā Gomeša kundze neesmu visu ēnu referents, bet pārstāvu mūsu grupas ēnu referentu, jo viņš nevarēja būt klāt. Mūsu grupas vārdā tāpēc gribu teikt paldies Butikofer kungam par sagatavoto ziņojumu. Tas šķiet tiešām ir ļoti visaptvarošs. Mana grupa īpaši, gan jāsaka, smaida par vienu prāzi pirmajā punktā, kur tiek runāts par asēnu un teica, ka, lūk, uh, Ehm, neskatot, neskatoties uz iekšējiem atšķirībām. Nu, mēs Eiropas Savienībā taču ļoti labi zinām, ka šī frāze nerad tiek izmantot visādiem mērķiem, arī attiecībā uz Eiropas Savienību nenoliedzam. Mēs tomēr gribētu, lai ASEAN būtu veiksmīgāka nekā mēs šādu domstarpību un atšķirību pārvarēšanā. Mēs ehm, lielā mērā atbalstam priekšlikumu, kas nāk no referenta puses par ES delegācijas vadītāja iecelšanu uz ASEM. Es domāju, tas būtu pozitīvs solis uz priekšu. Mēs gan atzīstamies, ka nedaudz varbūt tā ciniski uztveram domu par Eiro ASEAN parlamentāro asambleju un tādas izveidi, jo parlamentārās asamblēs, kas mums tiek veidots, piemēram, Latīņamerika un tam līdzīgi vidusjūras reģionu valstīm, Austram, e, Eiropa un tā tālāk, šīs asamblēs, jāsaka, nebūtu, nav bijuši tāds viendabīgi, tāda viendabīga formējuma Bet, nu, tā kā mēs uzskatām, ka jebkāda veida kontakts ar parlamentāriešiem ir jāveicina, labāk tāda nekā nekāda kontakta, nu, tad, ja tādas projekts tiktu turpināts, tad mēs aktīvi līdzdarbotos šādā pasākumā. Mēs gribam uzsvērt to, cik ārkārtīgi. Kā svarīgas, svarīgi ir Āzijas un Eiropas fondi, kas šobrīd šeit darbojas nu jau vairāk kā 15 gadus, un šie fondi, jāsaka, dara ļoti labu darbu, nu varbūt netiek pietiekami atzīti, ja tīpaši netiek eh, pietiekami arī atbalstīti no dalību valstu puses Eiropas Savienībā. Bet, jāsaka, darbs tiek veikts izcils kultūras apmaiņas jomā, cilvēku apmaiņas jomā, kontaktu dibināšanas jomā, un tā kā mūsu sapratne un sapratne par uh, Āzijas tautām ir, nu, jāsaka, krietni mazāk nekā varbūt mūsu izpratne attiecībā uz citām tautām citur pasaulē. Mēs gribētu, lai ASEF uh, fondi un šādi citi fondi tiek šajā procesā lielā mērā atbalstīti. Mēs īpaši atzinīgi vērtējam referenta uzstājīgu apgalvojumu, ka nepieciešams atbalstīt ASEAN starpvaldību komisijas cilvēktiesību jautājumos izveidi jo jāsaka, šajās valstīs ir milzīgi jautājumi šai kontekstā, kas vēl jārisina. Un visdrīzāk tie ir tādi problēma jautājumi, kuros šis parlaments un Eiropas Savienība varētu tomēr, nu, vismaz ar, da ar daudzām ASEAN dalībvalstīm līdzdarbojoties, tomēr spēlēt labāku lomu, pozitīvāku lomu ilgtermiņā. Nekā tas varbūt ir bijis Ziemeļāfrikas valstu gadījumos. Un tāpēc kopsavilkumā priekšādātāji domāju, ka mēs lielā mērā šo ziņojumu atbalstām un sakām paldies referentam par paveikto darbu. Paldies! Lielas paldies! Turpin priekšādātājs. Nākamā runātāja. Martīna būtu bijis, bet viņu pārstāvs šeit arī. Jā. Tanoka kungs runāja Suzanas Martīnas vārdā, kur arī nevarēja būt šeit. Viņa ir mūsu oficiālā ēnu referenta no EKR grupas attiecībā uz šo ziņojumu. Arī es gribu pievienoties tiem, kas teica paldies Butikoferam par labi sagatavoto līdzsvaroto ziņojumu. Un jāsaka, man patīk tā vispārējais virziens. Protams, ES asēna e sadarbība ir ārkārtīgi svarīgs projekts, ir īpaši nākotnē 600 miljoni iedzīvotāju, ļoti liels, plašs reģions, daudz spēcīgāks ekonomiskās izaugsmas rādītāji nekā mums, nu, ir šie mm, Āzijas spēki, ja mēs runājam par nākotnes labklājību, tad jāveido ciešas attiecības ar ASEAN valstīm. Protams, tā arī tā diezgan elastīga organizācija Tur dažādi formāti sadarbībai gan ar Dienvidu Koreju, Austrāliju, Japānu un tā tālāk, un visdrīzāk šī organizācija vērsīsies plašumā. Nu, un, protams, tā zināmā mērā cenšas emulēt tādas koncepcijas kā vienotais tirgus. Nu, es nezinu, varbūt eh, vienotā valūta tas ir bišķiņ par tālu iet šai kontekstā, bet, nu, tomēr. Īpaši man patika 14. punkts, kā jau es teicu, kur tiek mudināts mācīt angļu valodu. Es domāju, ka angļu valodu strauji kļūst par globālu valodu un tā nebūtu vairs nepiedara Lielbritānijai vai ASV tikai tā attīsts e, ļoti plaši ar saviem reģionāliem variantiem, tostarp arī Dienvidaustrumāzijā. Tieši tāpat kā mans kolēģis Grējams Vatsons, arī es esmu nobežījies nedaudz par sesto punktu, tāpat arī Suzana Martīnī nobadzījušies par to, kur tiek runāts par es parlamenta un asēnu parlamentāro asamblēju. Nu, daļai man varbūt jāuzņems pašam, jo pirms desmit gadiem sagatavoju ziņam šai kontekstā e, par Austrum Eiropas partnerību runājot, un toreiz šīs dimensijas kontekstā mēs runājām par paralēm starp Eironestu un asēnu Nu, tas, izrāda, tas eh, nu, izrādījās tāds, nu, diezgan tāds zobens ar diviem mm, asmeņiem. No vienas puses ļoti dārgs pasākums, ļoti lēna šī darbība risinās priekšu, un ja ņemam vērā, kāda ir mūsu vēlēšana cikla, tad šī sadarbība nebūtu nav tik stabila, kā mēs gribētos, bet katrā ziņā es domāju, ja mēs eh, vienlaicīgi atteiktos no divpusējām delegācijām ar šīm valstīm, nu tad eh, varbūt nu, izvairītos no līdzekļu šķērdēšanas un no darbības pārklāšanās. Un šiem parlamentāriešiem tad nebūtu jāmeklē abas šādas uh, pasākumu kopas. Varbūt mēs varam izvēlēties tādu kā ASV kongresa modeli, kur mēs at, at, atceļam visas ad hoc delegācijas, un tad ir kaut kāda viena, kas pārņem visu šo komiteju darbu pēc vajadzības. Es domāju, tas būtu daudz labāks nodokļu maksātāju līdzakļu izmantojums. Tālāk 19. punkts Es, protams, saprotu, ka jūs pārstāvat zaļo grupu un līdz ar to jums, protams, ir jūsu pašu viedokļi šajā ziņā, bet mēs šo punktu uzskatām par punktu par tādu, pār, tādu kas pārāk iejauc sasen iekšējās lietās, to starp arī dalību valstu lietās, īpaši mēs runājam par energo kokteilu, lauksaimniecības lomu, enerģijas ieguvē un tam līdzīgi. Tāpēc esam sagatavojuši virkni grozījumus šeit, tie 12, es esmu tos parakstījis kopā ar Suzanu Martīniju Un, protams, tos jums iesniedzām, bet, nu, katrā ziņā mēs šo ziņojumu atbalstīsim, jo ASEN, protams, ir um, stāsts, nu, kas parāda dažādas veiksmas pazīmes. Paldies! Liels paldies, turpina priekšādātās. Vai ir vēl kāds deputāts, kas vēlas izteikties? Ja nē, nu tad tālāk došu vārdu vēl vienreiz. Es atvainojos, dosim vārā ārējās darbības dienesta pārstāvim. Thank you very much. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Paldies godātajiem deputātiem, kas izteicās. Kolēģi no ārējas darbības dienesti jau izteicās iepriekšējo diskusiju laikā, un uh, man nav īsti uh, daudz šeit ko piemetināt, bet uh, mēs ļoti augsti vērtējam ziņojumu, kas sasaucas lielā mērā arī ar mūsu viedokli. Protams, mums vajag uzlabot šo sadarbību, jo, protams, viņi ir ļoti vērtīgs ES partneris. Tā ir e, tā pasaules daļa, kur attīstība norisinās ļoti strauji, un kopš 2012. gada es domāju, ka šī sadarbība un attiecības ir pat ieguvušas tādu jaunu tempu. Mēs redzam, ka tika parakstīti vairāki līgumi e, ir bijušas arī daudzas vizītes, gan ASEAN pārstāvi ir apmeklējuši mūs, gan mēs viņus, un, protams, mēs šo uh, sadarbības tempu un dinamiku vēlamies saglabāt, un tāpat būs uh, vēl papildus tikšanās, lai mēs varētu savu sadarbību pārnest arī uz citām jomām, runājot par drošību. Un protams, arī domājot, paturot prātā reģionālo integrāciju. 25. punkts. Redzējām, ka tika iesniegt vairāk grozījumu par rohingu kopienu un mums šķiet, ka varbūt tekstu vajadzētu vēl labāk noformulēt, bet katrā ziņā mēs šo dokumentu atbalstām. Priekšsēdētāja kungs, ja jūs man atļausiet, varbūt es drīkstētu dot vārdu arī manam kolēģim no Eiropas komisijas. Thank you, Chairperson. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Piedāvātie uh, grozījumi. lielā mērā sasaucas ar mūsu viedokli, runājot par noritošo un plānoto sadarbību ar ASEAN valstīm. Un Mēs ļoti augstu vērtējam rezolūcijas eh, mēlnrakstu, domājam, ka teksts ir patiešām ļoti saistošs un arī ļoti labi pārdomāts. Ja mēs uh, domājam par nākamo sadarbības laika posmu 2014. gadā, kas vairs nav aiz kalniem, šis sadarbības. Uh, veids uh, būs patiešām uh, atbalstīts. Mēs varam runāt par trim sadarbības jomām, kuras atbalstīs Eiropas Savienība. Tātad viena no jomām ir reģionālā integrācija. Mēs balstīsimies uz jau gūto pieredzi, izmantojot ES gūto pieredzi šajā konkrētajā nozarē tālāk, klimata pārmaiņas un katastrofa, cīņa pret katastrofām un sāku novēršana, un tas ir saistīts arī ar dažādām vidas problēmām. Un to, cik liela bīstamība pastāv pilsētu reģionos šajā reģionā. Un vēl kāda joma proti visaptveroša dialoga instruments, ar kura palīdzību mēs varēsim runāt par netradicionāliem drošības jautājumiem, tādiem, ko minēja mans kolēģis no ārējās darbības dienesta. Tā patiešām mums šķiet ļoti interesanta rezolūcija. Paldies, ka devāt man vārdu. Paldies abiem kolēģiem. Pirms atkal dot vārdu referentam. Būtikofer kungam. Arī es gribēju šo to pateikt no savas puses. referents uzskata, ka ES ASEAN asamblējā ir jāpiešķir vēl uh, tāds lielāks svars lai to varētu salīdzināt ar uh, citām līdzīgām asamblējām, Eurolēt, Euromed, Euronest. Domāju, ka referentam pilnīgi taisnība. Protams, mums ir jāpadomā, kā racionalizēt un optimizēt šo asamblēju darbu. Mēs nedrīkstam tik būtisku reģionu novērtēt par zemu. Protams, sadarbība ir iespējama parlamentārās asamblējas formā. Mums ir jābūt pietiekami prātīgiem, mums labāk jāplāno savs eh, turpmākais darbs un jāņem vērā pašreizie apstākļi. Un eh, visu beidzot tagad došu vārdu Reinhardam Butikoferam. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Man ir tikai dažas piezīmes. Tātad, atsaucoties uz kolēģu piezīmēm, gribēju pateikties visiem, kas izteicās. Paldies par labajiem vārdiem, ko man veltījāt. Laišķrīda kungs nevarēja izstrādāt grozījumus laikā, un es mēģināju viņam nākt pretī, ehm, tātad eh, viņa domas, viņa paustās domas, mēģinot iekļaut kompromisu grozījumos un mēģinu arī eh, to iekļaut savos mutiskajos grozījumos, lai tā tad eh, panāktu pretī solīt Laišķrīt kungam. Gribēju kolēģis vienkārši par to informēt. Atbildot Jēglas kundzei Viņa teica, ka vajadzētu šai rezolūcijai būt tādai vispārīgai. Es viņai pilnībā piekrītu šādam principam, un, protams, mums ir jāparūpējas, lai uh, mana pieeja tiktu izmantieta. Un tādi atsevišķi piemēri varētu tikt minēti tad, ja tiem ir arī tāds uh, lielāks, plašāks fons, ja tiem varbūt ir simboliska nozīme that, that sort of cuts across Tā tad mm, varbūt varētu minēt eh, individuāls gadījums tad, ja to svars tomēr eh, izrādās daudz lielāks un, un tāds, kas eh, nesaistās tikai ar šīm divpusējām attiecībām. Tālāk vairāki kolēģi man vaicāja, kādēļ ziņojumā tik maz uzmanības tiek pievērsts tirzniecībai. Jā, tas tiesa neskatoties uz to, ka tirzniecība ir eh, mūsu sadarbības eh, nu, tāds ļoti pamatīgs komponents, bet mums ir jāpaskaidro. Mūsu komitejai ir sava eh, kompetence, un mēs nevaram to pārkāpt. Tā tad ir starptautiskās tirdzniecības komiteja. Es domāju, ka viņi noteikti šeit kaut ko varēs teikt arī par tirdzniecību, un varēšu to pēc tam ziņojumā iekļaut. Tāpat esmu pateicīgs par to, ka Strasbūras plenārsēdē septembrī es varēju tikties ar visu desmit ASEAN valstu vēstniekiem un viņiem pastāstīt par šo ziņojumu priekšlikumu. Tas patiešām bija ļoti vērtīgi un domāju, ka arī viņu uh, domu graudus es varētu eh, kaut kādīgi integrēt šajā ziņojumā. Tālāk, uh, Tānoka kungs. Runājot par delegācijām, es domāju, ka varētu jums piekrīst un protams, mēs te varam runāt par sistēmas maiņu, bet nezinu, cik lielu atbalstu tas gūs. Un priekšsēdētāja kungs salīdzināja ASEAN valsts ar citiem reģioniem, bet mums ir jābūt pietiekami uh, piesardzīgiem, atceroties diplomātisko kontekstu, ja šeit ir eh, starp parlamentu asamblējā, ar kuras palīdzību sadarbojamies ar daudziem reģioniem, protams, ASEAN reģions ir ļoti, ļoti svarīgs, un mums ir jāparūpējas, lai kāds mūs nepārprot, proti, lai kāds nedomā, ka tātad citu reģionu varbūt ir mazāk svarīgi. Varbūt, ka mēs varētu uh, vienoties. Un visu beidzot, runāt par šo beidīgi slaveno 25. punktu, es varētu piedāvāt citu uh, eh, valodniecisku risinājumu un ceru, ka tas visiem būs paprātām. Lielas paldies! Muchas gracias, señor Butijo. Paldies Butikofer kungam. Mm, Protams, tas viss tiks um, iekļauts protokolā. Varbūt mēs varētu balsot mūsu komitejā 2. oktobrī, kā tas izstās. Būtikofer kungs, vai jums tas ir paprātam? Ok. Muy bien, pues si les parece, pasamos al punto número 5. De... Tātad 2. Uh, eh, oktobra plenārsēdē varētu balsot tālāk. Turpinām ar piekto darba kārtības punktu visaptverošu partnerību un sadarbību starp Eiropas kopienu un tās dalību valstīm no vienas puses un Indonēzijas republiku no otras puses. Eh, eh, las negociaciones fueron concluidas en el año 2007, que el acuerdo sarunas beidzās 2007. gadā, jauna programma tika pieņemta 2009. gadā. Tagad parlamentam ir jāapstiprina vienošanās. Gribētu atzīmēt, Ir pagājis ilgs laiks starp uh, sarunām un parlamenta piekrišanu, Un šis process jau ir ievilcies, tādēļ mums varbūt vajadzētu palielināt apgriezienus. Protams, man noteikti lieku reizi nevajadzētu atkārtot, cik svarīgs sadarbības partneris ir Indonēzija - 240 miljonu iedzīvotāji. 90% no iedzīvotājiem ir musulmaņi, tā ir ļoti svarīga ģeostrateģiska valsts. Ja mēs runājam par šo partnerību, par nolīgumu, mēs runājām par to, kāds progress ir panākts, kāds ir galvenās eh, nolīgumā iekļautās prioritātes, un tagad došu vārdu referentei Anai Gomešai. Lūdzu, paldies, priekšsēdētāji kungs. Gap that you just highlighted between the Tātad eh, šis lielais pārāvums eh, starp parakstīšanu un eh, zaļās gaismas došanu, lai parlaments varētu piekrist nolīgumam, dotam savu svētību, tātad šis lielais pārāvums, pārtraukums ir saistīts ar ratifikācijas procesu. Un man teica, ka no 28 valstīm 25 ES dalību valsts ir šo nolīgumu ratificējušas. Francija un Grieķija to nav izdarījušas, Horvātija tagad pie tā strādā, jo tā tikai nesen kļūpa par ES dalību valsti. Varbūt, ka padome vai komisija varētu mums kaut ko pastāstīt. Es nezinu, vai te ir kaut kādas milzīgas grūtības ratificēt uh, šo nolīgumu. Varbūt tur ir kaut kādas nacionālas dabas barjeras. Jāsaka, ka patiešām Indonāzija ir ļoti svarīgs partneris, uh, stratēģiski, geogrāfiski, politiski, tas visiem ir jāapzinās. Protams, mums ir regulāri jādodas uz Indonēziju, un ļoti žēl, ka Eiropas komisijas priekšstādātājs nedavās uz Indonēziju, ka tas bija ieplānots, un arī augstā pārstāv to vēl nav varējis izdarīt. Un Indonēzija ir viena no ASEAN dibinātāju valstīm. tā ir SAO dalība valsts, tā ir G20 dalība valsts un ļoti būtiska arī daudzos citos kontekstos. Protams, daudzi uh, atceras Indonēziju tsunami dēļ. Sadarbība starp Eiropas Savienību un Indonēziju norisinās ļoti veiksmīgi. Mēs sniedzām humāno palīdzību un uh, palīdzējām arī um, dažādu konfliktu risināšanā, tās bija iekšpolitiskās problēmas Indonēzijā, un tāpat bija sūtīti arī vēlēšana, vēlēšana novērotāji uz uh, Indi, Indonēzijas vēlēšanām, lai viņi varētu. Um, patiešām spriest, vai vēlēšanas norisinājās saskaņā ar demokrātijas principiem un vai tās bija godīgas. Vai net, nenotika krāpniecība? Jāsaka, Indonēzija ļoti ilgi cieta no militārā jūga, demokrātija ir visai uh, svaiga, 99. gadā sākās demokrātiskais režīms, un jāsaka, viņi ir sasnieguši visai nopietnu progresu. Un kā demokrātiska valsts, tā e, mums ir sevišķi svarīgs partneris, un jāsaka, tā ir lielākā musulmaņu apdzīvotā valsts pasaulē. Un tā tad e, jūs varat pēc Indonēzijas piemēra pārliecināties, ka uh, islams un demokrātija nav uh, pretrunā viens ar otru. Un um, Indonēzija šeit ir vienkārši hrestomātisks paraugs. Jāsaka, ka šis nolīgums. Step up the ir ļoti, ļoti ambicios, lai varētu vēl uh, jaunā līmenī pacelt attiecības starp e- ES un Indonēziju. Eksports no e- ES uz Indonēziju pēdējo gadu laikā ir dubultojies. Indonēzijā dzīvo ļoti jauni cilvēki, pieaug arī vidusšķira un Jāsaka, ka uh, vēl viss potenciāls nav izsmelts. Eiropas Savienības investīcijas Eiropā pieaug apjomos un viņi arī jāsaka, ka ekonomiskās attiecības ir uh, patiešām izkoptas un mums ir vēl uh, jāstrādā tālāk pie politiskajām attiecībām, pie politiskās sadarbības. Jāsaka, ka nolīgumā ir runāts arī par cilvēktiesībām, par uh, to, ka ir jāizliedz masu iznīcināšanas ieroči, kainieku ieroči un. Tas ir minēts arī attiecīgajā hartā un ir Jāpiebilst, ka Indonēzija ir tāda jauna demokrātija, joprojām sastops ar problēmām. Nu, jāsaka, arī Eiropā it kā viss dalība valsts Eiropas Savienībā ir demokrātiskas, bet joprojām cīnās ar daudzām problēmām. Protams, ja mēs vēl vairāk sadarbosimies ar Indonēziju, mēs būsim tikai ieguvēji. Uh, ASEAN Indonēzijas spēlētā loma arī ir ļoti nozīmīga, jo Indonēzija var eh, mācīt arī citām valstīm savas demokrātiskās vārtības. Kas notiek Mjāņmā? Eh, Mjāņma ļoti uzmanīgi vēro Indonēzijā notiekošo un domāju, ka viņi arī gūst savu mācību. Jo Indonēzija ir tāda kā reģiona diplomāte, kuras eh, var mācīties arī citas valstis. Protams, cīnoties pret dažādiem drošības draudiem, Indonēzija arī mums ir svarīgs partners globālā kontekstā, uzlabojot jūras drošību. Tas ir tikai viens no komponentiem, bet, ja mēs runājam par dažādām tautsaimniecības nozarēm, arī šeit ir daudz sadarbības joms, piemēram, koksaimniecībā. Uh, Protams, mēs kopīgi varam cīnīties arī pret klimatu pārmaiņām. Protams, Īslam eh, mm, valstīs mēs eh, redzam daudz briesmu, tur eh, sāk arī sarosīties dažādas fundamentālistu grupas, bet mēs ļoti aktīvi sadarbojamies ar Indonēziju, lai cīnītos pret terorismu. Mēs atceramies spridzināšanu Balī un citus bēdīgus atgadījumus, kad dzīvības zaudē daudz cilvēki. Arī ārvalstu pilsoņi, un domāju, ka mēs ļoti daudz varam mācīties. Arī, piemēram, kā cīnīties pret korupciju, tur ir arī problēmas atgūt uh, nozaktos līdzekļus, nozakto finansējumu, un e, šeit mēs Indonēzijai varam sniegt palīdzīgu roku, un, protams, e, pret korupciju arī varam cīnīties. Protams, tas ir saistīts arī ar valdības līdzšinēju rīcību. Protams, arī cilvēktiesību jomā mēs ļoti daudz varam viņiem palīdzēt. Es nesen biju Indonēzijā, un cilvēktiesība aktīvisti, pilsoniskās sabiedrības organizācijas. Indonēzijā ir uh, patiešām uh, eh, spērušas milzu soļus uz priekšu, tās ir uh, uzaudzējušas muskuļus, uh, var izteikties plašsaziņas līdzekļos, un, protams, ir jābūt arī tādai atgrieziniskai saiknē, ir jāsadarbojas arī ar šīm organizācijām. Un, manuprāt, Indonēzijas parlamentārieši līdz ko viņi izdzirdēja, ka mēs uh, strādājam pie šī ziņojuma, viņi teica, ka viņi ir gatavi ierasties Eiropā, viņi ir gatavi diskutēt un arī uh, meklēt atbildes uz jautājumiem, kas joprojām nav atbildēti. Un, protams, viņi arī e, vēlas, lai partnerības un sadarbības nolīgums būtu efektīvs un lai mm, to varētu izmantot, lai varētu izsmelt visu tā potenciālu. Protams, cīņa pret korupciju, cilvēktiesības, tur joprojām pastāv dažādi trūkumi. Ir bijuši teroristu mēģinājumi e, ietekmēt lietu gaitu very varied, diverse country, ethnically. Uh, Jā, Indonēzija ļoti daudzšķautņaina, ļoti daudzveidīga valsts, gan runājot par reliģiju, kultūru, vēsturi, politiku. Un, protams, šī valsts nav vientuļa sala, tā arī ir atkarīga no notikumiem visā pasaulē, tie to ietekmē. Ir mm, bijis, bijis vandālisms, bija izpostīts baznīcas, cilvēktiesību pārkāpumi. Un, protams, papoja jaungvinējas jautājums. Šeit vajadzētu būt tādam izkoptākam dialogam. Un jāsaka, ka Indonēzijas parlamentārieši, protams, vēlas par visiem šiem minētiem jautājumiem ar mums diskutēt. Tas būtu ļoti atzinīgi jāvērtē. Partnerības un sadarbības uh, nolīgums tiks papildināts ar visaptvarošu ekonomiskās partnerības nolīgumu, par kuru tieši tagad norisinās sarunas, lai varētu nojaukt daudzus joprojām eksistējušus šķēršus tirzniecības un investīciju ceļā. Pateicoties nolīgumam, mēs noteikti panāksim ļoti daudz, un mēs varēsim vēl vairāk pacelt mūsu attiecību latiņu vēl augstāk un uh, Domāju, ka ieguvējiem ir jābūt pilnīgi visiem, jo valsts ir ļoti nozīmīgs partners no strateģiskā viedokļa raugoties. Paldies! Eh. Liels paldies! Tagad vēlētos dot vārdu ēnu referentiem. Vispirms runās Omen Roitens kundze. Paldies! Sākumā gribēju pateikties Gomešas kundzei par ziņojumu. Paldies arī par informāciju. Priekšsēdētāji. Šis ir pirmais uh, nolīgums ar ASEAN valsti, kas mums ir jāparaksta. Un jāsaka, ka Indonēzija nevien ir ļoti skaista, fantastiska valsts, bet tā arī atrodas uz progresa ceļa un uh, spēr liels soļus uz priekšu un dar to ļoti ātri. Ana to pastāstīja. Un labas uh, divpusējas attiecības ar Indonēziju patiešām mums ir ļoti uh, svarīgas. Nu, mēs varētu tās noteikti vēl uh, intensificēt priekšsādētāji. Ja mēs runājam par šo e, nolīgumu, protams, ir jāņem vērā gan politiskā, gan ekonomiskā, gan sektorālā attīstība šajā valstī, un mēs gribam ar nolīgumu palīdzību to arī vēl vairāk dinamizēt. Jāsaka, ka ieguvēji būs abi partneri, ja pārrakstīsim šo līgumu, un tā tam arī jābūt. Nu, protams, gan Indonēzija, gan arī mēs būsim ieguvēji arī visi Eiropas Savienības pilsoņu tai skaitā. Es domāju, ka Annas ziņojumā ir ļoti daudz vērtīgu domu, ir, ir priekšlikumi, kā uzlabot uh, mūsu attiecības, cīnoties pret korupciju, ievērojot arī a, uh, reliģisko minoritāšu tiesības, a, uh, pilsoniskā sabiedrība. Ļoti labi, ka Anna savā ziņojumā tam ir uh, pievērsusi uzmanību. Šis uh, nolīgums ir balstīts uz tiem principiem, kas mums ir tik svarīgi - savstarpēji cieņa, uh, taisnīgums ir jābūt demokrātiskai valstī, lai varētu sadarboties, ir jābūt tiesiskai valstī. Un Anna patiešām ļoti labi ka tu esi pievērsus tik daudz uzmanības visiem šiem aspektiem. Es eh, pagājuši nedēļ tikos ar Indonēzijas eh, vēstnieku un es teicu, ir ļoti labi, ka, kas tāds notiek, jo, protams, mums ir eh, jāpalīdz Indonēzijai turpmākajā attīstības ceļā. Bet gribēju tikai pateikt, ka šajā ziņojumā ir par maz pievērsts uzmanības uh, attīstībā, kas notika uz pēdējo 15 gadu laikā, nu tas ir minēts paskaidrojumā. Protams, ir arī dažādi trūkumi. Es uh, gribu, protams, ar uh, tevi sadarboties, bet kā vēl vairāk uzsvērt to, kas uh, ir bijis labs, kāda ir bijusi šī labā attīstība. Uh, Mēs jau negribam viņus tikai iepriecināt, bet mēs uh, gribam norādīt arī uz kaut ko labu, nevis uh, tikai uz trūkumiem. Protams, ja jūs runājat par trūkumiem, tad tas ir tāds kā izaicinājums eh, nākotnē būt vēl labākiem, bet vajadzētu arī, nevajadzētu varbūt arī skopoties ar uzslavām un kopīgi izstrādāt grozījumus. Es noteikti domāju, ka mēs varēsim ar Annu atrast kopīgu valodu. Uh, Mums ir jāraida signāls, ka vēlamies ar viņiem sadarboties konstruktīvi, un uh, šim ziņojumam ir jābūt uh, pietiekami pārdomātam, bet ir jābūt arī tādam kā izaicinājumam. Ja mēs to darīsim, ja mēs to panāksim, Tad mēs palīdzēsim nevien saviem Indonēzijas draugiem labāk cīnīties pret uh, izaicinājumiem, ar ko viņi, protams, sastopas, bet uh, arī uh, Eiropā panāksim ļoti daudz. Un tāpat kā tu, es uh, ar nepacietību gaidu, kad uh, Grieķija un uh, Francija beidzot ratificēs šo nolīgumu. Paldies! Muchas gracias, eh, señora Omen Reuten. Tiene la palabra a continuación. Paldies, Omen Reutens kundzei. Tagad vārds Vatson kungam. Paldies, priekšsēdētājs. Arī vēlētos pateikties Annai Gomešai par sagatavoto ziņojumu un atkārtot jūsu sākuma teiktos vārdus. Tiešām ļoti ilgs laiks ir pagājis kopš uh, tā parakstīšanas 2009. gadā. Šis uh, process tika uzstāsts 2007. gadā. Mums ir jāpanāk, lai padome rīkojas steidzami, lai jāizdara spiediens uz šīm divām valstīm, uh, Franciju un Grieķiju, kas nav ratificējuši šo nolīgumu. Protams, arī Horvātijai tas vēl jāratificē, bet nu, tur nekāda sarežģījuma nav gaidāmi. Uh, Tas ir nesaprotami, ka laikā, kad Eiropā ir tik augsts bezdarba līmenis, mēs novilcinām šādus nolīgumus un uh, mēs uh, palaižām garām iespējas, kas ir mūsu priekšā attiecībā uz nodarbinātību un investīcijām. Mums tiešām būtu jāpiestrādā pie tā, lai šāda novilcināšana neturpinātos. Manas grupas deputāti deputāti iestājas par Eiropas Savienības un Indonēzijas cilvēku tiesību dialogu, kas norisinās veiksmīgi, ir noticis jau trešais dialogs salīdzinājumam ar Indiju šāds dialogs uh, ir atlikts atkal, otrais dialogs ir atlikts, un mēs varam sasniegt vēl lielāku progresu sadarbībā ar Indonēziju, uzlabojot cilvēku tiesību situāciju. Mēs atbalstam Annas Gomešas uh, uzskatu, ka nesen pieņemtais likums par pilsoniskās sabiedrības organizācijām varētu radīt bāžas pilsoniskās sabiedrības organizācijām, bet vēl jāpaskatās, kā šis likums tiks ievies dzīvē, jo tas ir pieņemts vēl tikai pirms dažiem mēnešiem un nav skaidrs, kā tas darbosies praksē un kāda ietekme tam varētu būt un mēs vēlētos sekot situācijas attīstībai šai jomā. Tāpat mēs atbalstam Annas paustās bažas par reliģiskajām minoritātēm. Šajā valstī konstitūcijā ir garantēta reliģijas brīvība, bet pat Indonēzijas valdība atzīst, ka ir jāveic turpmāki pasākumi, lai veicinātu reliģijas ietekmi pacietību, un tas attiec uz visu reliģiju pārstājiem, ne tikai pret uh, kristiešiem vai Ahmadija sekotājiem. Un patiesībā problēmas rodas nevis likumdošanas līmenī, bet parasti īstenošanas līmenī. Bet mēs atzīstam, ka ir sasniegts progress par spīti tam, ka uh, šis process nav viegls un uh, valdība tomēr darbojas, un to mēs apsveicam. Tāpat mēs uzskatām, ka aktīvi jāvēršas pret korupciju un naudas atmazgāšanu. Ir uh, nopietnas bāžas uh, šai sakarā attiecībā uz armijas lomu ekonomikā. Tomēr mēs arī atzīstam, ka Indonēzija ir uh, uzņēmusies saistības G20 līmenī vērsties pret šādām problēmām, nodrošinot automātisku informācijas apmaiņu par nodokļiem, nodrošinot caurskatāmību nodokļu jomā. Es domāju, ka Eiropas Savienībā šis progress arī būtu jāatzīst un tāpat attiecībā uz uh, Indonēzijas um, uh, noziedzīgo grupējumu līdzekļu uh, arestu budžetu. Šīs sarunas ir jāturpina. Tātad šīs ir trīs tās jomas, kur mēs vēlētos paplašināt ziņojuma projektu un esmu gatavs nākt klajā ar konkrētiem priekšlikumiem. Tāpat būtu jāuzsver Uh, elementi par tirzniecību un investīcijām, būtu jāuzsver, cik svarīga ir sadarbība enerģētikas jomā un it īpaši runājot par atjaunojumiem enerģijas avotiem, jo enē, Indonēzijā šajā jomā ir milzīgs neizmantots potenciāls un vēl arī uh, sadarbības turpināšana turismā, transportā un jūras vides jomā Daudz ko mēs varam darīt, lai uh, dalītos uh, paraugu praksē ar Indonēziju jūras vides jomā. Nevalstiskās organizācijas īpaši uztraucas par korāļu rifu izpostīšanu, izmantojot uh, sprākstvielas zvejošanas procesā. Un tāpat varētu veicināt arī ap apmaiņu iedzīvotāju pieredzes jomā, runājot eh, par to, cik svarīga būtu arī Erasmus Mundus programmas izmantošana, piešķirot stipendijas un veicinot eh, šādas eh, pievilcīgas un potenciāli ļoti bagātas, ne tikai ekonomiskā ziņā bagātas valsts attīstībai. Paldies, Vatsona kungs. Tagad vārds Butikofer kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribētu pievienoties to kolēģu korim, kuri uzslavē Annu Gomešu par sagatavoto ziņojumu projektu. Mēs arī viņu atbalstam. Tā kā kolēģi jau gari ir runājuši, es neko daudz vairāk neteikšu, tikai pieminēšu trīs lietas. Pirmkārt, esmu pārliecināts, ka ziņojuma galvenā ievirze ir uh, partnerības veidošana un stiprināšana starp Eiropas Savienību un Indonēziju. Šajā kontekstā mums ir jānodrošina, lai mūs neuztvertu kā tādus pamācību devējus un uh, pārāk augstprātīgus. Varbūt mēs varētu rast kopīgu valodu, runājot par šo partneru attiecību pilsoniskās sabiedrības aspektu. Paldies, tagad vārds Tanok kungam. Paldies EKR grupas vārdā vēlos uzslavēt Annu Gomešu, kur ļoti labi pārzina šo valsti. Uh, Kad es pirmo reizi darbojos parlamentā, šķiet viņa strādāja Nīderlandes vēstniecībā pārstāvot Portugāles interešu šai reģionā. Tas liecina par uh, to, cik uh, arī uh, ļoti ir attīstījusies Indonēzija, jo tā atteicās no uh, austrumu Timoras pārvaldības un uh, piekrita šīs valsts daļas neatkarības iegūšanai. Uh, šis ziņojums ir līdzsvarots. Indonēzija ir milzīga valsts gan runājot no iedzīvotāju skaita viedokļa, gan no ekonomikas attīstības potenciāla, un tādēļ mums ir jāveicina uh, pozitīvas attiecības ar šo valstī visās jomās, ir tīpaši ekonomikā, uh, un tāpat uh, jāstip, jāatbalsta centieni stiprināt demokrātiju un uh, īstenot cilvēktiesības. Protams, ir bijušas problēmas Indonēzijā attiecībā uz minoritāšu tiesībām. Pagājuši gadu parlaments pieņēma uh, rezolūciju par Akmadī uh, musulmaņu kopienas situāciju un uh, Mums ir arī kontakti ar amati pārstāvjiem Londonā, lai uh, sekot situācijas attīstībai. Indonēzijas uh, valdībai ir uh, raksturīga uh, mērenā sofistu tradīcija. Un uh, un da, tiek arī pierādīts, ka šie radikāli fundamentālistu aicinājumi Indonēzijas izpratnē ir pretrunā ar Korāna dogmām. Tā Tātad eh, es vēlreiz apkopoju iepriekš teikto, ka šis ziņojums ir ļoti līdzsvarots. Neesmu nekad apmeklējis šo valsti, bet vēlētos to darīt tuvākā nākotnē, un mūsu attiecību veidošana ar šo valsti ir tiešām ļoti nozīmīga, un es atbalstu šo ziņojumu. Paldies Tanoka kungam! Ja vairāk neviens nevēlas uzstāties, tad pirms dodu vārdu atkal Gomešs kundzei, es vēršos pie Eiropas ārējās darbības dienestu Sunēkungs, kurš vēlas uh, kaut ko teikt, bet, bet vispirms es gribētu jums uzdot jautājumu. Tātad man ir jautājums Eiropas ārējās darbības dienestam. Ņemot vērā to, ka referenti ir paredzējusi darbības grafiku un ka 25 dalību valstu parlamenti ir ratificējuši šo pamatnolīgumu, mans jautājums ir šāds. Vai jūs zinat, kādēļ ir bijis nepieciešams tik ilgs laiks, lai Eiropas parlaments izskatītu šā nolīguma ratifikāciju jo e, mūsu komitejas priekšstādātais Brokakungs vairāk kārt ir prasījis, lai mums nosūta šo nolīgumu ratifikācija. Līdzīga situācija bijusi ar citiem asociācijas nolīgumiem, piemēram, tas, ko mēs apstiprinājām pagājuši decembra attiecībā ar Latīņa Amerika vai Peru un Kolumbijas nolīgumu. Sarunas tika pabeigtas 2010. gadā un tikai 2012. gada beigās Eiropas parlaments varēja paust savu viedokli par šiem nolīgumiem. Mums e, būtu tāds, tāds e, ieteikums ātrāk nosūtīt šos nolīgumus uz Eiropas parlamentu pēc e, sarunu pabeigšanas Paldies, priekšsēdētāji kungs. Atbildēšu vispirms uz jūsu uzdoto jautājumu. Es nevaru uzstāties dalību valstu vārdā un, diemžēl, mm, tiešām šīs ratifikācijas process ir novilcināts un var atvieglot jūsu dzīvi varbūt tas fakts, ka Horvātijai nav jāratificē šis nolīgums, jo šeit varbūt ir zināms uh, pārpratums, te izskanēja, ka Horvātijai būtu jāratificē šis nolīgums, bet tā tas nav. Vēlējos arī pateikties Eiropas parlamentam, uzslavēt Eiropas parlamentu par to, ka tas tik ātri izskata šo nolīgumu ar. Uh, Indonēziju, tas apliecina to, kā jūs augstu vērtēt attiecības ar šo valstu un sadarbību ar šo valsti. Mums ir eh, jāatzīst, ka Indonēzija ir ļoti svarīga valsts, kas atrodas ļoti svarīgā reģionā, un ASEAN bez Indonēzijas nebūtu tik ietekmīga, kā tā šobrīd ir. Es vēlējos arī uzsvērt to, ka ja šis pamat nolīgums tiks ratificēts un kā tas tiks ratificēts, būs pirmais šāda veida nolīgums, kas tiek apstiprināts pēc Lisabonas līguma spēkā stāšanās un pirmais nolīgums ar Dienvidu Austrum Āzijas reģiona valsti. Mūsu dienests uzskat, ka Indonēzija ir ļoti svarīgs spēlētājs šai uh, reģionā un uh, tas ir partneris pasaules mērogā, kura nozīme arvien pieaug. Mums ir kopīgas vērtības un kopīgi ideāli ar šo valsti, un tas mums palīdz pacelt savstarpējās attiecības jaunā augstākā līmenī. Un tas ļoti labi arī atspoguļojas Annas Gomešas ziņojumā, tas ir ļoti labi izsvērts ziņojums. Un, uh, skar ļoti daudzus aspektus. Es gribēju arī uzsvērt, ka šis nolīgums palīdzēs mums padziļināt sadarbību vairākos sektoros. Šeit tika pieminēta enerģētika, klimata pārmaiņas. Piemēram, runājot par klimata pārmaiņām, gan Eiropas Savienība, gan Indonēzija ir progresīvi spēlētāji šai jomā, un mēs varētu ļoti labi sadarboties un Šis uh, pamatnolīgums palīdz mums, uh, atļauj mums paplašināt sektorālo sadarbību. Mēs varam arī apspriest uh, citus politiskus jautājumus par Birmas izcelsmes imigrantiem Indonēzijā. Tāpat ir arī citas jomas, kur mēs varētu sadarboties. Uh, ne tikai klimata pārmaiņas. Runājot par uh, sadarbības pamatnolīgumu, tas ir pamats turpmākās attīs, sadarbības attīstībai, un mēs turpinām un padziļinām dialogu ar Indonēziju. Nekas jau nebeidzas ar pamatnolīgumu noslēgšanu. Ehm, mums eh, kopā ar komisiju ir jāstrādā eh, sektorālā eh, līmenī, runājot par turismu, sadarbību jūrniecībā un citos mums visiem būs kopīgi jāstrādā pie šiem jautājumiem. Tāpat vēlējos uzsvērt, ka runājot par ratifikācijas procesu, Patiešām divas dalību valstis vēl nav ratificējušas nolīgumu, bet es gribu iedrošināt parlamenta deputātus sakot, ka šīs valstis nevēršas pret Indonēziju, bet ka problēmas ir radušās tehniskā līmenī šajās valstīs, ka vienkārši deputātiem ir milzīgs darba apjoms un tas ir kavējis ratifikācijas procesa noris šajās valstīs. Un es gribu teikt arī, ka mēs ceram uz to, ka Eiropas parlaments ātri ratificēs šo nolīgumu, jo parlamenta piekrišana ir izšķiroši svarīga nolīguma ratificēšanai, un vēl es gribu uzslavēt parlamentu par to, cik labi tas ir strādājis pie šā jautājuma, un pateikties Annai Gomešai par labi izvērto ziņojumu. Paldies! Paldies. Un tagad vārds Gomešs kundzei. Kolēģi, pateicos jums par uh, konstruktīvo pieju šim ziņojumam. Protams, jūs zinat, ka ir ierobežots um, ziņojuma apjoms, un tādēļ es nevarēju uh, šo ziņojumu uzrakstīt garāku Un eh, tādēļ varbūt te viss nav tik ļoti līdzsvarots un tik konstruktīvs, kā es to būtu vēlējusies panākt, jo apjoms bija ierobežots un eh, varu apliecināt, ka kopā ar kolēģiem, ņemot vērā iesniegtos grozījumus, mēs eh, panāksim uh, Eh, vēl konstruktīvāku, līdzsvarotāku pieeju runājot par sadarbību un domājot par abu partneru interesēm. Un ne, tas ir absolūti neapšaubām, ka ieguvējs būs abas puses no šīs sadarbības, bet, protams, ir arī sarežģītāk jautājumi politiskā jomā. Šeit runāju par uh, korupcijas apkarošanu, par cīņu pret nodokļu paradīzēm. Šis jautājums mums ir ļoti svarīgs, to mēs varam mācīties no pašreizējās krīzes, bet ir arī jomas, kur mums jāmācās no Indonēzijas, jo Indonēzija ir ratificējusi konvenciju par uh, migrantu un to ģimenes locekļu aizsardzību vairākas dalību valstis to nav ratificējušas un iebilst pret šo konvenciju. Tāpat uh, Indonēzijai ir ļoti pozitīva attieksme pret bēgļiem un tā sadarbojas ar ANO bēgļu komisariātu ļoti veiksmīgi. Un es domāju, ka uh, tad, kad Austrālijas jaunā valdība uh, sāk strādā, tad eh, varam sagaidīt, ka radīsies vairāk problēmu tad, eh, attiecībās ar Indonēziju. Un mēs daudz ko varam tiešām mācīties no Indonēzijas. Tāpat eh, tika pieminēts tādas jomas, kā klimata pārmaiņas, investīcijas, atvain, atjaunojumos enerģijas avoto. Šeit ir ļoti plašas sadarbības iespējas starp Eiropas Savienību un Indonēziju. Tāpat uh, Eh, sektorālā sadarbība ir ļoti perspektīva, kā to norādīja komisijas pārstāvis. Ir, eh, piemēram, eh, ievērojams progress sasniegts Indonēzijā cīņā pret pirātismu. Tas bija iespējams tikai iztenojot sadarbību ar citām reģionu valstīm. Es atceros, ka 2000. gada sākumā šī problēma bija ļoti samilzusi, un tagad tā ir uh, lielā mērā atrisināta pateicoties pragmātiskai sadarbībai ar partneru valstīm, un mēs ļoti daudz ko varam šajā ziņā no Indonēzijas mācīties un īstenot sadarbību. Tāpat jānorāda, ka Es arī pati iesniegšu grozījumus savam ziņojumam, jo ir lietas, kas ir jālabo, kas ir jāizsvītro, eh, tādēļ, ka ir ierobežots apjoms šim ziņojumam, kā jau es to norādīju, un tāpat ir jāveic zināmas korekcijas. Eh, runājot par eh, Eiropas Savienības dialogu ar Indonēziju par cilvēktiesībām, šis dialogs jau ir uzsākts pirms pamatnolīguma spēkā stāšanās Tāpat mm, vēl viena joma, kas ir plašāk jāatspoguļo šai ziņojumā, ir Indonēzijas politiskā loma reģionā. Indonēzija ir uzsākusi Balī demokrātijas fórumu, Tas ir ļoti svarīgs tā darba kārtībā ir ne tikai cilvēktiesību jautājumi, bet demokrātijas attīstība kopumā. Tāpat uh, citās politiskās jomās uh, Indonēzija spēlē ļoti svarīgu lomu un mums ir svarīga uh, šāda sadarbība. Tāpat piekrīt Butikofer kungam, ka mums ir uh, Eh, jārunā vairāk par pilsoniskās sabiedrības lomu. Es arī paudu bažas savā ziņojumā par OMAS eh, likumu. Un tiešām pastāv sabiedrībā bažas par šā likuma spēkā stāšanos un īstenošanu. Mums ir jāstrunā kon, jārunā konstruktīvi, bet mums tiešām Indonēzijā pastāv pilsoniskā sabiedrība, ir svarīgi spēlētāji, bet mums ir jārod tāds ietvars, lai mēs varētu panākt vēlamo ietekmi un rezultātu. Es augstu vērtēju visu kolēģu paustu atbalstu un gaidu no viņiem grozījumus Un tāpat mēs sadarbojamies ar Indonēzijas kolēģiem. Indonēzijas vēstnieks arī ar mums sadarbojas, un tad, kad es biju Nīderlandes vēstniecībā, viņš bija Taizemes vēstniecībā Lisabonā strādāja, un tādēļ mums ir uh, jau senas sadarbības tradīcijas, un uh, Tāpat ir jārosina dalību valsts, kuras vēl nav ratificējuši šo nolīgumu, to izdarīt, lai tas varētu stāties spēkā, jo šim nolīgumam būs ļoti svarīga ietekme uz mūsu turpmākajām attiecībām ar šo valsti. Paldies, Anna! Gribu jāsaka šeit sveikt šodien arī Indonēzijas vēstnieku kas ir klāt. Bet gribu pastāstīt vēl, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 12. oktobrs pulkstens. Sarunās pirmās sudās pulkstens 12 pāriem pie 6. darba sastāvdarba kārtības punkta. Pamatnolīgums starp Eiropas Savienību un Armēnijas Republiku par vispārējiem principiem Armēnijas Republikas līdzdalībai savi Eiropas Savienības programmās. Pagājušā gada aprīlī Armēnijas varas iestādes sāka līdzdarboties ES programmās, dažādu veidu tehnoloģiskās pētniecības programmās un tā tālāk, tā, lai Eiropas Savienība pietuvinātu Armēnijas pilsoņiem. Tā ir gal galā vienam, tas ir viens no mūsu kaimiņattiecības politiku mērķiem. Kolēģi, jūs jau zinat, ka pa to starp ir bijuši ļoti daudz svarīgi notikumi, nu vismaz pēdējās pāris dienās šai kontekstā. Parebes kungs nav šeit, bet viņas tā sana kungs. Paldies! Jā, tieši tā kā jūs teicāt, es runāju Tomašu Parebes vārdā, kurš diemžēl nevarēja šodien būt šeit šo pēcpusdienu, viņš ir uh, saslims. Ļoti labi zinu, ka mēs joprojām vēl tikai pārdomājam par nesenajiem notikumiem, kas varbūt nemaz nebija tāds pārsteidzošs lēmums no uh, Sarkēsien kungu puses par to, ka Armēnija pievienosies Krievijas vadītajai muitas savienībai. Nu, tas, protams, nav tas labākais variants ES vai Austrum partnerībai kopumā, bet tomēr tas nenozīmē, ka Armēnija tagad ir pilnībā zudusi un ka tā pilnībā norobežojusies no sadarbības padzināšanas ar, ar Eiropas Savienību daudzās ziņās. Negluži otrādi Erevans varas iestādes atkārtot mums apgalvojuši, ka tās vēlas turpināt darbu kopā ar Eiropas Savienību, strādājot pie demokrātijas reformām, modernizācijas pasākumiem valstī un tā tālāk. Rekomendācijas, ko šobrīd izstrādājam un ko sagatavojas Parebskungs mūsu komitejas vārdā, daļa, ir daļa no strateģisko Eiropas Savienības no austrumu politikas ietros un izriet no lēmumu, ko pieņemu 2007. gada martā Mm, domājot par partner, austrumu partnerības valstīm, kas varētu līdzdarboties Eiropas Savienības kopumā līdzvērtīgā veidā, kā pasāku, tādēļ īstenot pasākums, kas ļauj šīm valstīm īstenot pārējais procesu un pietoties Eiropas Savienībai. Tas nozīmē, ka tiktu veicināt kultūras, izglītības, tehniskas un cita veida saiknes ar Armēniju, veicināt kont kontaktus starp cilvēkiem, arī sadarbību ar dažādiem ekonomikas sektoriem. Šis process tāpēc ir nodalāms no asociācijas nolīguma sarunām, kas jau ticis aizsākts eh, šobrīd. Asociācijas nolīgums, kā jūs zinat, bija tas, par ko mēs sākotnēji grasījāmies apspriest Viļņā novembrī, bet nu tagad par to, diemžēl, vairs nenāksies runāt. Ehm, turklāt es gribētu jūs lūgt šīs rekomendācijas nesasaistīt ar neseno, kā jau teicu, Armēnijas lēmumu, ko pieņēmusi tās valdību, un šis lēmums, protams, vēl jāratificē referendumā par to, ka tā pievienosies muitas savienībai un kopējai šai kopienai. Tagad uzgriezt Armēnija, ja mugur būtu mūsuprāt ļoti tuvredzīga politika, un, protams, mēs tas nāk tikai par labu Krievijai jautā tika teikts, ka Eiropas komisija ir gatava jaunām sadarbības formām ar Armēniju, un Armēnija turpinās būt par aktīvu dalībnieku Austrum partnerības projektu ietvaros. Turklāt turpinās īstenot reformas, ko sākotnēji ierosinājas Eiropas Savienība, un, protams, joprojām līdzdarbosies arī Eironas parlamentārajā asamblējā. Un tāpēc referents joprojām ierosina tomēr dot jāvādu protokolam tālākai sadarbībai par pamatu ietvaru, par pamatu principiem, par Ar Armēnijas līdzdarbību ES programmās. Paldies! Nu, un, protams, te ir arī paskaidrojums, kas pievienots šim lēmumam. Jūs jau redzat, tas iekļauts jūsu dokumentos. Gracias, senor Tanok. Paldies, Tanuka kungam, saka priekšsēdātājs. Nu, tad pāriesim pie ānu referentiem. Pirmām kārtām tautas partija un Kovačev kungs. Paldies priekšsādātāji. Es gribu atbalstīt referenta viedokli. Domāju, ka nedrīkstam saistīt nesenos politiskās attīstības notikums Armēnijā un Krievijas izdarīto spiedienu ar šo ziņojumu. un šīm rekomendācijām. par Armēnijas līdzdalību ES finansētās programmās. Galvā mēs par to jau faktiski pieņemām pozitīvu lēmumu, kad lēmām par vīzu atvieglošanas režīmu. Šis ir pēdējais no trim tādiem elementiem, tātad rekomendācijas, un es nedomāju, ka mēs varam šeit pateikt nē. Nedrīkstam Armēnijai uzgriezt muguru. Tam mēs tikai sarežģītu jau tā sarežģīto situāciju Armēnijas valdībai un prezidentam šajos jau tā tik grūtajos laikos. Tāpēc atbalstu referenta rekomendāciju. Paldies! Gracias, señor Kovačev. Eh, Señ... Paldies Kovačeva kungam. Tālāk Lunačekas kundze. Um, cheer. Paldies priekšādātā. Es arī no savas puses eh, un savas grupas vārdā varu teikt, ka mēs vispārīgi atbilstam referentu nostāju, ka neskatoties uz Armēnijas valdības un prezidenta lēmumu turpināt procesu par pievienošanos muitas savienībai, mēs uzskatām, ka līdzdarbība ES programmās un aģentūrās tomēr ir vajadzīga, tas palīdz pilsoņiem, un tas ir kaut kas tāds, kas tā teikt dod priekšroku tieši iedzīvotājiem Armēnijā, ne tik daudz valdībai. Un tāpēc mēs vēlamies to atzīm, atbalstīt. Bet Mums ir viena problēma šai kontekstā. Tā ir problēma, kas mums bija arī ar vīzu atvieglošanas režīmu. Nenoliedzams ir fakts, ka šeit netiek nodalīts un netiek arī paskaidrojumā par to minēts nevārda, par to, kas, kas ir, kas ir piemēram ar Armēnijas pilsoņiem, kas dzīvo Kalnu Karabahā, jau vīzu uh, režīma kontekstā mēs lūdzām informāciju par šo jautājumu, komisija teica, ka te nav nekādu atsevišķu kategoriju, tie vispār ir Armēnijas pilsoņi, lai kur viņi arī nedzīvot, bet problēma ir tāda, ka tas nozīmē, ka tiem, kam nav Armēnijas pilsonība un kas dzīvo, piemēram, Kalnu Karabahā, nevarēs piedalīties šajās programmās, un mēs zinām, ka starptautiskā saka saskaņā starptautiskajiem tiesību aktiem Armēnija taču ir okupējusi 20% Azerbaidžanas teritorijas. Tāpēc mans jautājums ir komisijai. Kāpēc nav nekāda veida paskaidrojuma šai kontekstā? Kāpēc tas netiek iekļauts paskaidrojumā? Un kāda ir pašreizajā situācijā attiecībā uz tām programmām, kas attiec uz Azerbaidžānu? Jo mūsu priekšlikums arī attiecībā uz vīzām, ja būtu bijis tāds, ka mēs balsojam par abiem, par Armēniju un no Azerbaidžānu vienā laikā. Nu, tādā gadījumā tas attiektos uz abu, pils, abu valstu pilsoņiem, vienalga, kur viņi ir nedzīvot. Bet šādā veidā mēs dodam priekšroku Armēnijas pilsoņiem un nevis tiem, kas, piemēram, dzīvo Kalnu Karbahā. Mēs zinām, ka tā ir okupētā teritorija. Un nu, šeit kā parlamentam vajadzētu ļoti skaidri izteikties, kad runājam par Grūziju, mēs runājam atsevišķi par Abhāziju un Dienvidu Osetiju, runājam par lūkšiem pilsoņiem ar Krievu pasēm un tā tālāk. Bet minam, ka tās ir okupētas teritorijas. Es domāju, ka šeit mums vajadzētu skaidru līniju. Un es gribētu zināt no komisijas, kāda situācija šobrīd ir attiecībā uz Azerbaidžānu. Gribētu tomēr jūs lūgt iekļaut arī paskaidrojumā kaut kādu informāciju par šo niansi, jo citādi jāsaka, mēs neizturamies konsekventi. Bet, lai kāds arī nebūtu, mēs tomēr atbalstīsim to, jo mēs, protams, vēlamies, lai pilsoņi līdzdarbojas ES programmās. Bet, nu, jāsaka, šī mūsuprāt ir ļoti nopietna problēma. Paldies! Lunačeka kun, Lunačekas kundzei nākamais runātājs ir Vaigla kungs. Protams, es redzu ka ir nepieciešams, lai Armēnija iesaistās sadarbības programmās ar Eiropas Savienību. Par to nav šaubu. Mums nav nemazākās intereses Armēniju izolēt Šai valstī tāpat ir jau jārisina ļoti daudz problēmas ar savām kaimiņu valstīm. Pastāv problēma ar Turciju, ar Azerbaidžānu. Nu, protams, pastāv arī problēma ar Kalnu Karabahu nenoliedzam. Bet, bet es nedomāju, ka mēs varam tik vienkārši pateikt, ka lūk, Armēnijai uzspieda eh, šo lēmumu, tā tik iegrūsta Krievijas rokās Nu, piemēram, lūk, viņie tika uzspiesti Krievijas eh, militārie spēki uz tās teritorijas. Kas, protams, eh, bloķē visu šo Kalnu Karabaks kon konfliktu. Tāpēc domāju, ka varam jau nesaistīt šos jautājumus šobrīd. Un ļaut Armēnijai piedalīties programmās, bet no otras puses mums vajadzētu arī apzināties, ka tie jau nebijām mēs, kas aizvēra durvis attiecībos asociācijas nolīgumu. Tā bija Armēnija pati. Tas nebija tikai politisks apgalvojums vai kaut kādas avīžu ziņas. Nē, tas bija saistošs apgalvojums no valsts prezidenta puses. Tāpēc nedrīkstam to ignorēt. Nevaram Armēniju skatīt tikai un vienīgi kaut kādu nabaga upuru šeit trešo valstu rokās. Ne, viņiem pašiem ir jāuzņems atbildība par savu rīcību. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tālāk Kirillovkungs. Paldies priekšādātāji! Kā mēs visi labi atminamies, iepriekšējās plenārsēdes laikā mēs apspriedām situāciju par Krievijas izdarīto spiedienu. Un ļoti kritiski izte, izteicāmies. Ne arī pēdējā laikā manā rokā nonākusi informācija savukārt informē man par to, ka tā nemaz, tas nemaz nebija tik milzīgs spiediens. Salīdzinoši šis lēmums esot ticis pieņems ļoti viegli. Lai kāds arī nebūtu piekrīt referentam. Tajā, ka mums nevajadzētu aizvērt durvis Armēnijai degunu priekšā. Jo tad mēs parādīsim, ka mēs eh, līko, rīkojamies tieši tāpat kā viņi. Viņi izdara spiedienu, mēs arī izdarām spiedienu. Nē, mums jāatstā šīs durvis vaļā, protams, arī komisāla Fīls apgalvojums viņa vizītes laikā Armēnijā šeit no svara. Un jāpatur prātā, ka ir ļoti daudz Armēnijas pilsoņu, pakis pat vairākums Armēnijas pilsoņu, kas ārkārtīgi priecātos ja attiecības ar Eiropas Savienību turpinātu attīstīties, vismaz attiecībā uz tādiem cilvēciskiem kontaktiem. Un šeit atsevišķas programmas, piemēram, attiecībā uz jauniešiem, būtu ļoti liederīgas, kultūras apmaiņas programmas, izglītības apmaiņas programmas tā tālāk. Tāpēc mums jābūt gataviem jaunām sadarbības formām un, protams, politiski ir pilnīgi skaidrs, ka nevaram darbu turpināt vienkārši tāpat kā iepriekš, kā kad nekas nebūtu noticis. Par to mums ir jāpadomā. Bet pēc šī pārsteidzošā lēmuma es domāju, ka mums sadarbība jāturpina, viedokļu apmaiņa jāturpina, programmas jāturpina, un kas, manuprāt, ārkārtīgi vitāli svarīgi, mums vajadzētu sākt aktīvi darboties, tieši tā kā Lunačekas kundze norādīja, aktīvi darboties Kalnu Karabahas konflikta risināšanas jomā. Tas taču saistīts ar cilvēkiem, ar teritorijām, un mēs nedarām neko. Mēs tikai turpinam atbalstīt status quo, sakot, ka lūk, mēs visus, visus viņus atbraucam kā grupu, bet to taču mēs jau daram vairāk kā 20 gadus, un tas neko viņiem nav devis. Mums nav politiskās klātbūtnes šeit, ja mēs aktīvi nedarbojamies šī konflikta risināšanā. Tas pats attiecas arī ar visiem, uz visiem citiem Dienvidkaukās konfliktiem, piemēram, Piedņestrā. Tā kā mēs neko nedavām, neko nepa, nedarījām, lai atrisinātu šos iesaldētos konfliktus, tie eh, tad tagad mūsu kritika, eh, manuprāt, ir nevietā, jo spiediens tiek izzīts tieši šī konf šo konfliktu rezultātā. Mēs būtu varējuši daudz ko darīt, lai gūtu pozitīvāku situāciju. Nedrīkstam aizmirst, ka tā ir Eiropas teritorija, Mēs esam liela Eiropas Savienība, mums ir jābūt svaram, mums ir jābūt teikšanai. Mēs varētu kaut vai vienreiz Katrīnu Aštonu aizsūtīt turien, no ar vienu vizīti gan, protams, nepietiks. Paldies! Paldies, saka priekšādātājs Kirilov kungam, tālāk Prēdes kungs, lūdzu. Priekšādātāji, paldies! Un nu, es arī jāsaka, nu, skatos uz šo ziņojumu un tā diezgan mm, negribīgi skatos uz to. Viņa saka, lūk, parlamentam ir jāpiekrīt protokolu noslēgšanai. Nu, tas, kā es saprotu lietas, manuprāt, ir citādāk. Tas, ko Armēnija nu pat ir izdarījis, tas ir nu, ļoti nedraudzīgs žests. Putins nebūtu nav mūsu draugs, un tāpēc izvēle bija pavisam skaidra. Lūk, starp to perspektīvu, ko piedāvā Eiropas Savienība, to starp lūk ar šīm programmām un Putinu un viņa draugiem. Kas faktiski, lūk, arī liek šādu izvēlu viņiem priekšā. Es domāju, izvēle ir skaidra, tikus izdarīta. Nu, varbūt nevar pilnīgi aizvērt durvis viņam deguna priekšā, nu tā varbūt nē, bet tāpat laikā nedrīkst arī nekā nereaģēt. Bet, ja mēs sakam, lūk, ja par, pieprasām, lai parlaments piekrīt protokolu noslēgšanai, tad mēs tādā gadījumā vienkārši sakam, lūk, jā, lai viss notiek tā, it kā nekas nebūtu noticis. Manuprāt, tāds vēstījums nav pareizs politiski. Pēc šī pēdējā Armenijas prezidenta lēmums vajadzētu citādi rīkoties, skaidri parādīt ka šī asociēšanās ar Putinu ir ļoti nedraudzīgs žests attiecībā uz Eiropas Savienību. Tāpēc es nevaru balsot par šo projektu, rezolūcijas projektu, tā pašreizajā formulējumā. Manuprāt, mums ļoti skaidri bija jā, jāizsaka šā ziņā, jo tas ir politisks žets, žests, un ja ne, tad mēs nekā nepalīdzam Armēnijas pilsoņiem, jo mēs vienkārši lūgt līdz ar to apgalvojam, ka, nu, mums ir pilnīgi vienalga, ko Armēnija dara, tas nekas, ka viņi radikāli maina virzienu pavisam citu, uz citu pusi. Un tad tādā gadījumā nav, ne, tad iznāk, ka nav nekādas starpības ne, no, starp to, ko mēs darām un ko dara Putins. Nē. Bet ir taču milzīga atšķirība, vai tā ne tā? Nu, lūk, paldies. Paldies, saka priekšādātājs. Lunačeks kundze. Nu, var, man, gan, man jums jāsaka, diemžēl, ka no komisijas šeit neviena nav, nevar atbildēt, tāpēc neiet uz jūsu jautājumu. Bet vai vēl kāds grib izteikties? Tā nu, ka kungs. Mēs jums pēc mirkļa dosim vārdu, jā. Es tikai skatījos, vai šeit tomēr nav no Eiropas komisijas kāds, kas varētu kaut kā komentēt šos jautājumus. Nu, centīsimies ar komisiju sazināties. Pieprasīsim rakstisku atbildu uz dažiem no tiem jautājumiem, ko jūs uzdevat. Janikas kungs, pēc tam Tanuka kungs vēlreiz. Ne Buļjaniča kungs sevi labo priekšsēdētājs. Paldies priekšsēdētāji. Saka Buļjaniča kungs. Nu, mēs šeit cenšamies pārliecināt sevi par kaut ko pilnīgi acīm redzamu. Es nedomāju, ka mēs varam šeit tādā ekskluzīvā kārtā rīkoties un tagad pieteikt karu Armēnijai vai kaut ko tam līdzīgu, sakot, lūk, jūs tik naidīgi esat izturējušies. Armenijas prezidenta rīcība, protams, nāk kā rezultāts ļoti spēcīgam spiedienam no Krievijas puses. Viņa tādā situācijā bet viņi izvērtē situāciju un pieņem lēmumu par to, kā vēlas rīkoties nākotnē. Un tagad ir mūsu ziņā lemt, vai piekrītam vai nepiekrītam šim lēmumam. Tas ir viņu lēmums, tas ir viņu tiesības pieņemt šādu lēmumu. Protams, mums ir divas kaimiņu grupas Mums ir tādi kaimiņi, kam ir daudz plašākas Eiropas eh, cerības, perspektīvas, viņas var kļūt, piemēram, par Eiropas Savienības dalībvalstīm, un tad tādas, kuras nekļūs par tādām, un Armēnija, cīm redzot, ir šajā otrajā grupā šobrīd. Nu, protams, mēs nekad neteiksim, ka lā, nē, ne, sabiedrība, visa sadarbība tiks nogriezta, un mēs vairs nekādas veids sarunas neveiksim arī ar šo kaimiņu grupu, nē. Pat ar to grupu, kurai nav tik daudz Eiropas eh, vēlmju, centienu un cerību. Austrum partnerības ietvaros. Nu, tāda Ukraina, Moldova, piemēram, tādas vēl ir, bet ja viņi nolemj iet citā virzienā, mēs joprojām varam uzturēt attiecības ar viņiem, un te es domāju arī tas ir tas, ko mēģina pateikt referents ar šo rezolūcijas projektu. Mēs nevaram un arī negrasamies vienkārši tāpat laikā, nu, lūk, mesties. Uh, kādam krāgā tikai tāpēc, ka viņi pasaka nē mums, attiecībām ar mums nē. Ja ne šādas attiecības, mēs varam veidot citādākas attiecības, kas var būt tikpat lielas, kas tās arī var lolot un plaucēt un veidot ar tādām valstīm, kā piemēram Armēnija. Būs arī citas valstis, kas būs līdzīgā situācijā nākotnē. Es negribētu lai mēs izturamies tā ļoti skarbi no savas puses tagad šādā brīdī un tādējādi radītu precedentu tālākām nākotnes attiecībām vai to trūkumam. Paldies! Paldies, Vienikam Tanokungs, tagad jums vārds. Anē Lunačeks kundze tomēr vēlas izteikties. Paldies! Gribēju tikai rēģēt priekšādētojas to, ko jūs teicāt par to, ka no komisijas vajadzēja kādam it kā nākt. Uh, lai mums kaut ko pasakītu. Nu, divas lietas, ko gribētu viņiem tādā gadījumā vaicāt. Viens jau, protams, ka vajag komitejas pārstāvju šeit, bet ir no otras puses tā, ka mums no komisijas jau ir paziņojums eh, pēc Kīla Nilsens kundzes priekšlik, eh, priekšlikumu par vīzu atvieglojumu režīmu. Tāpēc es gribētu, lai komisija nedod mums tieši to pašu atbildi, ko toreiz. Jo toreiz viņi par to nebild ne vārda. Turklāt gribu aic, gribētu aicināt Tānu Kakungu, kas šobrīd aizstāja referentu Porebs kungu. Uh, Eh, uzlūko. Es, piemēram, gribētu lūgt jums pastāstīt arī referentam to, ka būtu varbūt ļoti būtiski parlamenta nostāja paskaidrojumā vismaz tiktu iekļauta informācija, respektīvi, ka mēs paužam bažas par šo faktu, par šiem pilsoņiem, kas dzīvo Kalnu Karabahā. Un varbūt gribētu jums atgādināt, Anna kungs, ka jūs jau bijat tas, kas sāk pieminēt to, ka tiem pilsoņiem, kam ir Krievu pasas, eh, Abhāzijā un Dienvidostijā ir līdzīgas problēmas. Es domāju, ka mums šeit ir līdzīga nostāja jāņem attiecībā uz Armēniju un Azerbaidžānu un Kalnu-Karbahu. Tāpēc es gribētu lūgt jūs nodot referentu tālāk šo manu lūgumu un, nu, vismaz iekļaut šādu informāciju paskaidrojumā jo mēs esam nobežījušies par savu situāciju. Lūdzu, paldies, Lunačeks kundzei, nu tad tā no konga vārds, jā. Protams, šo lūgumu nodošu tālāk, bet es nevaru tāpat laikā jūs atbalstīt. Uh, Es esmu Armēnijas draugs un atbalstītājs un atklāti runājot jūsu starptautisko tiesību normu interpretāciju, manuprāt, neatbilst tam, ko parlaments regulāri ir atkārtojis attiecībā uz Kalnu Karabahas jautājumu. Mēs vienmēr teicām, ka visi šīs apkarno, apkārtējos rajonus Kalnu Karabahā jau ir okupējusi Azerbaidžānu un līdz ar to Šeit e, ļoti tāda, nu, neviennozīmīga situācija par pašnoteikšanos un teritoriālo e, nedalāmību Azerbaidžānā. Mīnskas grupa process arī šeit ir, nu, atbildīgs. Mēs katrā ziņā neuzskatām, ka Kalnu Karabaha ir okupēta teritorija, kā jūs to sakam. Mēs uzskatām, ka apkopēta teritorija ap to. Un, un tā, no tās ir izvākti visi vietēji iedzīvotāji un tāpat laikā ielikt militārie spēki. Uh, Es, piemēram, mani tur Azerbaidžānu paziņot par personu non grata noteikti, ja tur ierastos. Uh, Un cik zinu, tad tur nav neviena ne armēnieša, tur tikai armēņi. Tāpēc jūs sakat, lūk, tad tie neatiektos uz nearmēniešiem tā tālāk. Es gan nezinu, ka tur tāda vispār ir, bet kā jau es teicu, eh, es domāju, tā ir tāda akadēmiska nostāja, ko jūs tagad izvēlaties, ņemot vairāk, ka parlaments Mīnskas grupā tomēr izteicies citādi. Tāpēc es neieteiktu pats Tomasam izmantot jūsu eh, priekšlikumu, bet, protams, jūs varat iesniegt grozījumus un pēc tam attiecīgi par tiem balsot. Par predes komentāru runājot. Jāsaka, nevar arī viņam piegrīst. Viņš piekrīt tai e, postpadomiskā viedokļu grupai, kur ir jābūt tādai spēlītei. Viens, tā, viens dar tā, otrs spēlē pretim. Nu, lūk, paziņojot, ka, lūk, šāda veida naidīga rīcība, tad jā, mm, nu, tālāk tai jāsaka arī naidīga rīcībai mūsu puses. Nē, Armēnijas suverēnās tiesības bija pieņemt lēmu par to, kurā virzienā tā vēlas doties. Nu, diemžēl, diemžēl tā ir izvēlējusies vērsties uz Krievijas pusi, jo tā ir vienīgā militārā garantija um, attiecībā uz pati savu suverenitāti, un, protams, tas noteikti bija grūts lēmums. Es esmu tomēr pārliecināta, ka kaut kāds spiediens tika izdarīts, īpaši ņemot vērā, ka Krievija apsolīja pārdot uh, ieročus Baku tāpat laikā. Uh, Bet, nu, izvēle kļūt par Krievijas draugu nenozīmē, ka Armenija kļūst par ēs e ienaidnieku. Tas, manuprāt, ir tāds diezgan skarbi teikts, tāds augstākā ar variants. Es domāju, ka mums durvis ir jāatstāja Armenija vaļā visās iespējamos veidos, ņemot vērā to faktu, ka viņi šo lēmumu ir pieņēmuši paši un zemspiedienu. Laika gaitā kaut galā situācija var mainīties, un tāpēc tagad aizvērt durvis būtu vienkārši nepareizi. Buenas noches, señora Luna Chico, otra vez, sí. Paldies, vai Lunačeks kundze vēl ko vēlējās piemetināt? Paldies. Tānaka kungs. Es zinu, ka jūs esat liels Armēnijas draugs, bet mēs te nerunājam par draudzību, mēs runājam par principiem, par to, ko parlaments aizstāv. Es dzirdēju, ka jūs par Rebas kungam uzdosiet man jautājumu, bet eh, es lūgtu, lai citi eh, ēnu referenti. Uh, Tātad, ja pareizi sapratu, mēs nevaram uh, iesniegt grozījumus par šādiem paziņojumiem. Tā kā tas nav iespējams, es lūgtu, lai citu grupu ēnu referenti atbalstītu manu prasību un to iekļautu uh, tekstā Es gribēju teikt, ka mana politiskā grupa atbalsta arī to, ka mē, Armēnija piedalās šajās programmās. Mēs nebalsosim pret, bet joprojām ir problēmas ar Kalnu Karabahu, un tās nav atrisināts. Tādēļ mūsu bažas noteikti jāmin šajā uh, paziņojumā. Tādēļ lūkšu, lai ēnu uh, referenti uh, to uzrakstu Prārēbas kungam. Tas ir vienīgais, ko var darīt. Paldies! Bien, muchas gracias. Creo que con esto hemos concluido. Paldies. Domāju, ka esam noslēguši debats par šo darbu kārtības punktu. Grozījumi ir jāiesniedz līdz 25. datumam pusdienas laikam. Tagad būs pārtraukums, kas ilgs 8 minūtes. Un tad pie mums ieradīsies ES delegācijas Nigērijā vadītājs. Lunačeks kundze saka 25. septembris, bet taču tika teikts, ka nav vispār nekāda grozījuma. Priekšsēdētājs atbild. Sekretariāts. Teica. ka varēs iesniegt grozījumus, tātad referents varēs pārdomāt, vai ir nepieciešams iesniegt grozījumus par šo ziņojumu. Bet tā tad ir tāds teorētisks termiņš 25. septembris. Tagad būs neliels pārtraukums un tad tiksimies ar Nigērijas delegācijas vadītāju.